El señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. Labrīt, cienējamie draugi, cienējamie kolēģi. Atsāksim plenārsēdi. Pirmais punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir mūsu kolēģi Kalfinkungs sagatavotais ziņojums par Eiropas investīciju bankai sniegto Eiropas Savienības galvojumu pret zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem un garantijām projektiem, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības. Mēs bezliekas kavēšanās dosim vārdu Kalfinkungam. Referentam, lūdzu. Jūsu rīcībā ir četras minūtes. Nu, jūs varat izteikties arī 6 minūtes, bet 2 papildus minūtes varat izmantot debašu noslēgumā. Ja vēlaties izmantot 6 minūtes tūdaļ, varat to darīt. Paldies, priekšsētāji! Dāmas un kungi, pašreizējais Eiropas Investīcija bankas pilnvars beigsies oktobra beigās, un Eiropas parlamentam un padomē ir jāvienojas par noteikumiem, uz kādiem šīs pilnvaras tiks pagarnāts tālāk. Parlaments vairākus mēnešus ir diskutējis par šo jautājumu. Šajā laika posmā mēs esam runājuši par daudzām idejām, esam centušies uzklausīt vairāk iesaistīto pušu viedokli. Esam noturējuši 12 uh, eh, dučiem sanāksmi gan Eiropas Savienībā, gan, ārp, gan Eiropas parlamentā, gan ārpus tā. Es vēlētos pateikties kolēģiem no politiskajām grupām un administrācijas pārstāvjiem. Uh, kas strādāja saskaņā ar augstiem profesionāliem standartiem, un mums izdevās panākt uh, plašu vienošanos par Eiropas Investīcija bankas uh, mandātu, lai tas varētu īstenot Eiropas Savienības mērķus. Es pateicos arī Eiropas Investīcija bankai un komisijai par pastāvīgo atbalstu, tas bija ļoti vērtīgs mūsu darbā. Tagad mums ir jāpieņem parlamenta viedoklis, kurā paredzēta vairāk koordinācijas starp Eiropas Investīciju banku un citām institūcijām, lai nodrošinātu lielāku atklātību, lai iesaistītu visas iesaistītās puses, lai labāk uz, uz, novērotu šo procedūru, lai uzlabotu pārskatāmību, eh, kāda ir eh, bankas aktivitātēm. Ar šo jautājumu mēs eh, sāksim izstrādāt kopīgi nostāju ar padomi. Mēs saglabājam ļoti labu Eiropas Investīciju bankas profilu, kas ir viena no augst, viena no labākajām investīciju institūcijām. Vienlaikus Eiropas investīcija bankai ir labāk jācenšas palīdzēt Eiropas Savienībai saglab, sa, sasniegt savus mēģus, izmantojot tās rīcībā esošos instrumentus. Ir jāizmanto uzkrātā pieredze un izpratne, lai Eiropas Investīcija banka būtu joprojām augsta līmeņa investīcija banka. Parlaments piedāvā labāku koordināciju starp ārējās rīcības dienestu un Eiropas investīciju banku, īstenojot Eiropas Savienības mērķus. Eiropas investīcija bankai būs uh, jāiestrādā attīstības un vidas ietekmes aspekti savā darbībā, tai būs jāvēršas pret nabadzību un pret klimata pārmaiņām attīstības valstīs, eh, stimulējot mazos un vidējos uzņēmumus un atbalstot vietējo ekonomiku. Uzraudzības un monitoringa sistēma nodrošina labāku atklātību, labāku piekļuvu e- informācijai un labākas iespējas spēlētājiem, lai tie varētu sniegt savu viedokli jau pašā sākotnējā posmā pirms lēmumu pieņemšanas. Papildus 2 miljārdi eiro ir paredzēti vides, ar, ar vides saistītiem projektiem Tiem būtu jāpalīdz uh, Eiropas eh, Savienībai palīdzēt partnervalstīm, lai tās varētu īstenot augstus uh, vidas aizsardzības standartus. Ir jādomā arī par to, lai valstis, kas saņem labāk apņemtos īstenot mērķus attiecībā uz vidas aizsardzību. Parlaments vēlas arī palielināt griestus garantijām, kuras var izmantot banka. Sākotnēji tas šķiet diezgan grūts lēmums, uh, Griestu paaugstināšana nozīmē eh, vairāk kā 9%, kas jāpievieno šim te garantiju fondam, bet vienlaikus tas ir ļoti labs instruments, kam var būt svirs efekts un kas var iesaistīt vairāk institūcijas Eiropas Savienības projektu īstenošanā. Griestu palielināšana par 1,7 miljardiem eiro palīdzēs bankai intensificēt savas aktivitātes, jo īpaši valstīs, kas cenšas kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pagājušajā gadā pēc padomas eh, lūguma eh, finansējums eh, tika intensificēts, un tāpēc Eiropas Savienībā ir jācenšas atbalstīt Rietumu Balkānu, Ziemeļāfrikas valstis, jo īpaši šajos grūtajos apstākļos. Tas nenozīmē, ka mums būs ievērojami palielinājušās izmaksas. Mums ir gluži vienkārši jācenš labāk īstenot savus mērķus. Mēs aicinām Eiropas Investīciju banku attīstīt savas kapacitātes, lai izvērtētu uh, ar attīstību saistītos aspektus un ar vidas aizsardzību saistītos aspektus projektu īstenošanā. Bankai ir jālūdz uh, konsultēties ar vietējiem spēlētājiem, pirms tiek piešķirti aizdevumi. Un vajadzētu izvairīties no tā, ka tiek atbalstīti tādi spēlētāji, kas ir saistīti ar nodokļu paradīzēm. Darba grupa izvērtēs šo visu palīdzību, kur sniedz Eiropas Savienību un dalībās, lai uzlabotu efektivitātu un pārskatīmību. Liels paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies! Tagad Eiropas komisijas vārdā uzstāsies eh, vicepriekšsēdētājs eh, Sims Kalas, lūdzu. Prezident, honor. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, godāti deputāti, vēlējos pateikties referentam Kalfinu kungam un citiem deputātiem par to, ka tik, ir izvēlēta tik konstruktīva pieeja uh, izgaismojot to, kādas ir ES un EIB intereses. Es domāju, ka parlaments ir sagatavojis līdzsvarotu ziņojumu, kas eh, varēs veidot tādu solīdu fundamentu, uz kura balstīsies savā turpmākajā darbā gan komisija, gan padome. Pagājuši, kad tika izstrādāts eh, likumdošanas eh, projekts un pēc tam sekoja vidusposma EIB e ārējā pilnvaru uh, izmantošanas pārskats. Līdz ar to Eiropas Investīcija banka var veikt savu ārējo darbu līdz 2013. gadam. Tajā pašā laikā EIB mandāts būs spēcīgāks un tas garantēs, ka uh, EIB investīcijas uh, ārējās valstīs uh, tiks saskaņotas ar Eiropas Savienības interesēm, it sevišķi ņemot vērā klimata pārmaiņu radītos draudus. Uh, Parlamenta grozījumi eh, mums ir eh, pārsvarā pieņemami. Tur ir eh, norādīts, ka ir jāuzlabo attīstības aspekti visās EIB aktivitātēs. Tālāk ir jāpaukstina reģionālie griesti vispārējām pilnvarām. Līdz ar to EIB varēs brīvi darboties daudzos reģionos arī pirms iestājas reģionos. Un, protams, ir jāapkopo pūliņi tagad sniedzot palīdzību Eģiptei un Tunisijai demokrātisko pārmaiņu procesā. Tālāk parlaments pieprasīja arī augstāku caurskatāmības līmeni un vairāk efektivitātes, bet tālāk bija arī citi grozījumi, par kuriem vajadzēja vest sarunas trialoga formā. Mēs šeit runājam pirmām kārtām par uh, klimata pārmaiņu uh, pilnvarām, ņemot vērā tās valstis, kas neuzstādīja konkrēts mērķis cīnoties pret šīm sekām otrām kārtām. Uh, jāveido reģionālās aktivitāšu vadlīnijas. Initially foresaw in the Commission proposal. Eh, kā tas bija noteikts komisijas priekšlikumā. Trešām kārtām grozījumu grupa, kas attiecas uz ilgtermiņa jautājumiem, piemēram, ES platformas izveidi, lai varētu labāk sadarboties attīstības jomā, sasniedzot dažādus ilgtermiņa mērķus. Un tas nav uh, saistīts uh, par 100% ar pašreizējā mandāta īstenošanu. Mums ir jābūt uh, Mums ir jāapzinās, ka šādu mērķu pieprasīšana, šādu grozījumu iesniegšana varētu apgrūtināt procesu un to paildzināt. Uh, Trialogs starp institūcijām eh, sāksies, eh, tajā tiks izmantots šodien pieņemtais ziņojums, un mēs ceram savu darbu noslēgt līdz vasarai, lai 2011. gada oktobrī nerastos eh, nekādi draudi pašreizējam EIB mandātam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, dargiem kolēģiem. Paldies tagad ārlietu komitejas vārdā Pejona kungs, divas minūtes. Pejon. Merci. Euh. Liels paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties pirmkārt uh, kolēģim Kalfina kungam par lieliski paveiktu darbu. Arī AFET komitejā, kur es uh, biju ziņotājs, bilies arī citi kolēģi. Es neatgriezīšos pie pozitīviem punktiem. Kalfina ziņojumā viņš pats jau uzsvēra Un šos jautājumus tātad klimata izmaiņu mandātu arī uh, finanšu līdzekļu palielinājums, atbalsts uh, cilvēktiesību aizstāvībai un arī uh, vīdes aspekti, koncentrēties uz valstīm, kuriem visvairāk nepieciešams šis atbalsts. Uh, Par visiem šiem punktiem Eiropas parlaments uh, ir panācis vienprātību, un mums ir arī jābūt uh, vienotiem sa sarežģītajā sarunās ar padomi. Pievērš uzmanīgām lietām es nožēloju, kā ārlietu komiteja, kas uh, apvieno visu politisko grupu konsensus un vienprātību kā mikrokredīts EIB netika atbalstīts. Uh, un ir nepieciešamība uzsākt uh, sarunas par uh, grieztiem pēc 13. gadā, tādēļ sociālisti un demokrāti piekrīt, piekrītot arī ziņotājiem un citiem ziņotājiem, vienojas arī par to, ka plenāra sēdē tiks iesniegti grozījumi par šiem diviem punktiem. Un tad ir vēl viens svarīgs jautājums, kur īpaši vēlos vērst jūsu uzmanību. Par to tiek diskutē, diskutēts jau gadiem kad krīta Berlīnas mūris, mēs reaģējām ne tikai ar paplašināšanas uh, projektu, protams, daži var uh, apstrīdēt nosacījumus, uh, bet pirms tam mēs izveidojām um, Eiropas rekonstrukciju banku, kas varētu atbalstīt arī nepieciešamo šo valstu demokrātisko un ekonomisko rekonstrukciju. EIB, manuprāt, arī ir lielākie uh, fondu sniedzēji un atbalsta sniedzēji vidusjūras otrā krastā, bet mēs zinām, ka Šīs finansējums ir paredzēts tikai līdz 13. gadam, un diskusijas, kas notiek šodien, norāda uz to, ka rītdien varētu būt šajā sakarā arī sarežģījumi. Parlaments jau arī atbalstīja projektu attiecībā uz Vidusjūras Savienību. Tas par to arī tiek diskutēts. Šeit mēs runājam par Eiropas Vidusjūras bankas izveidi, par līdz attīstību un investīcijām. Tātad tā ir ļoti pragmatisks, re, pragmatisks rezultāts, ne tikai teorija, ka Eiropas Savienība praksē vēlas atbalstīt demokrātisko attīstību Vidusjūras otrā krastā. Un es ceru, ka mēs arī vienosimies tuvāko mēnešu laikā par šīs bankas bankas izveidi. Liels paldies pie jauna kungām 2 minūtes 30 Berman kungs attīstības komitejas vārdā. Priekšsēdētāji kungs eh, straujā ekonomiskā izaugsme attīstības valstīs īstenībā nenes nekādus augļus lielākajai iedzīvotāju daļai. Tādās lielās pilsētās kā Adabā mēs eh, pieredzam, ka sociālā plaisa aizvien paplašinās. Eh, lauksaimniekiem ir grūti nodrošināt sev pat uh, eksistences minimumu, un uh, lielām bankām īstenībā vairāk, uh, ir vairāk uzticības uh, pret uh, tirgotājiem, kas var ātri gūt pēļņu, nevis pret lauksaimniekiem, kas cenšas uzbūvēt uh, savu eksistences pamatu. Uh, Bankai ne, e, ir jāsniedz investīcijas veidojot aizsprostus, e, uzlabojot infrastruktūru valstīs, un EIB ir jāturpina veikt savi uzdevumi un ir jāuzklausa arī vietējie spēlētāji, veidojot projektus tā, lai tie ņemtu vērā gan ilgtspēju, gan sociālo taisnīgumu. E, kas ir šie jauninājumi? EIB tagad vajadzēs piedāvāt palīdzību arī cilvēkiem, kas darbojas MVU MVU, eh, sniedzot viņiem aizdevumus. To var darīt eh, pateicoties mikrofinansējuma institūcijām un arī vietējām bankām. Protams, sadarbojoties arī ar attīstības bankām dalību valstīs. EIB eh, e ir jābūt pietiekami lielam darbinieku skaitam, kas ir profesionāls un pieredzējis un nedrīkst pieļaut attīstības instrumenta ļaunprātīgu izmantošanu. Mums ir jārūpējas par godīgu iespēju attīstību at, attīstības valstīs un eh, jāpiedāvā cilvēkiem iespējas veidot godīgu ekonomisko izaugsmu. Nu, vēlējos pateikties Kalfin kungam, paldies Bērmana kungam. Tagad eh, ar Startautiskās tirsniecības komitejas vārdā uz vienu minūti uzstāsies eh, Viljams Dārtmutas grāfs. Paldies, priekšsēdētāji! Līdz šim Eiropas investīcija bankas profesionāļi ir eh, darbojušies ļoti uh, labi. Uh, tur bija tāda augsta profesionālā kultūra un aizdevumi tika piešķirti pirms tam rūpīgi izvērtējot saņēmējus. Un Eh, šis ziņojums tomēr vēlas eh, samazināt šo augsto profesionālo kultūru, kas līdz šim ir valdījusi EIB, Un e, tagad Eiropas parlaments vēlas šeit eh, vēl sabāst veselu virkni politisku mērķi. Komerciālo kritēriju vājināšana, uz kuriem banka darbojās līdz šim, noteikti novedīs eh, pie sliktākiem projektiem. Un tas nozīmēs augstākas izmaksas mūsu nodokļu maksātājiem. Un es atkal varu pavaicāt, vai jau tā noslogotie nodokļu maksātāji Eiropas Eiropas Savienībā un arī apvienotā karalistē vēlēsies maksāt par šīm um, politiskajiem mērķiem to īstenošanu ārpus Eiropas Savienības. Paldies, Tamaš Deutsch, tagad budžeta kontrols komitejas vārdā. Lūdzu, jums vārds. No, es tā tampoco. Vamos a dar la palabra entonces por un. Bet Tamašs Deutsch tomēr zālē nav, tādēļ došu vārdu Gutaškungam uz vienu minūti. Viņš uzstāsies ekonomikas un monetāro lietu komitejas vārdā. Mulțumesc, domnule președinte, prin garanții. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī garantija, kas tiek sniegta Eiropas investīcija bankā, šī ziņojuma starpniecība, mēs turpinām ekonomiskās struktūrālās. Uh, Eh, izmaiņas, un trešajās valstīs arī veid, mazinām klimata izmaiņu ietekmi, veicinām arī demokrātijas izplatību un cilvēktiesību ievērošanu. Es eh, uzskatu, ka eh, šī mandāta pagarināšana bankā ir ļoti pozitīva lieta. Bet šo valstu starpā, protams, arī ir jābūt uh, valstīm, kuras ir kandidātu valstis. Uh, to valstu vidū, kas eh, saņem EIB eh, e atbalstu un arī valsts, kuras ir noslēgušas partnerlīgums ar Eiropas Savienību. EIB nepieciešama lielāka līdzekļu un arī vairāk personāla. Ieņem ja vērā arī mm, daudzi strateģiski svarīgi projekti, kā piemēram Nabuko gāzes vec un arī citi eh, svarīgi enerģētiski infrastruktūras projekti. Vēlos uzsvērt to, ka Eiropas investīcijas bankai ir jāseko un jākontrolē finanšu projekti to īstenošanas laikā un un arī pēc to noslēgšanas. Paldies! Liels paldies! Tātad Deutsche kungs joprojām nav zālē, tādā gadījumā runāsim, tagad dosim politisko grupu pārstāvjiem Kolino kungs EBP eh, e partiju. Paldies priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, liels paldies eh, Kalfina kungām par veikto darbu. Šodien ar šo balsojumu mēs eh, atjaunināsim Eiropas Savienības garantiju Eiropas Investīcija bankas veiktajām investīcijām ārpus Eiropas Savienības. Šeit mūsu rīcībā tātad ir instruments, kurš ir aizvien svarīgāks, ņemot vērā mūsu šīs dienas situāciju, Tirgus ir nestabils un uh, nepieciešama ekonomiskā izaugsme. Tātad šeit ir EIB, kas spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu arī Eiropas Savienība. Eiropas Savienībai jāsaprina arī sava ekonomiskā un politiskā pārstāvniecība un savus intereses arī ārpus uh, Eiropas Savienības robežām. Bija arī vienprātība par šo komisiju sākotnējo tekstu ir panākt vienošanās starp dažādām politiskām grupām. Jāteic, debats bija ļoti konstruktīvas ne tikai budžeta komitejā, bet arī sagatavojot šīs dienas plenārsēdi. Tik īpaši runāts par atbalstu vietējiem MVU, tika runāts arī par sinerģiju sadarbībā attīstībai. Uh, Nu, lai varētu nodrošināt to, ka šīs aktivitātes šādās dalība valstīs nepārklātos. Eiropas Savienības banka ir banka, kas piešķir aizdevumus un uh, bet tai nevajadzētu tātad ciest zaudējumu savā darbībā. Ņemot vērā, uz kādām geogrāfiskām zonām tad attiecas šie aizdevumi, ja iet līdz pat īrākā, bet, piemēram, netiek ņemta vērā Baltkrievija, kamēr eh, cilvēku tiesību situācija Baltkrievijā tad ir nepieciešama vismaz minimāla cilvēktiesība ievērošana, lai viņi varētu pretendēt vispār uz Eiropas investīciju banku aizdevumiem. Ir arī šis mutiskais grozījums, kur mērķis ir palielināt uh, griestus investīcijām vidusjūras reģionā. Tā ir laba lieta, tas ļaus arī stabilizēt vidusjūras reģionu, jo īpaši ņemot vērā to, kas notiek uh, šo pēdējo nedēļu laikā un migrāciju. Paldies, Kolīno. Man liekas, ka Darmos kungs vēlas jums ko uzdot kādu jautājumu, viņš cēl savu zilo kārtiņu. Darmos kungs vēlas uzdodot jau, uzdot jums jautājumu, vai jūs pieņemat? Jā, labi, lūdzu, Darmos kungs. Jā, vai runātājs vēlas arī apdomāt visu šīs investīciju izmaksas nodokļu maksātājiem, cik tas mums maksās? Lūdzu, atbildiet uz šo jautājumu. Par visām investīcijām, visu operācijām vai kādu konkrētu jautājumu? Tad uzskatām, ka atbildi ir dota atbilstīgi parlamenta kodeksam. Tagad Fērma kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Vēlos pateikties Kalfinu kungam. Mūsu ziņotājs ir paveicis šeit lielisku darbu. Viņš strādāja arī Eiropas investīcijas banku ar ānu referentiem no dažādām komitejām parlamentā. Manuprāt, viņš ir veicis šeit lielisku darbu. Finanšu krīze norādīja cik eh, svarīgas ir stabilas valsts institūcijas, kas eh, sniedz aizdevumus ievērojumiem investīcijām, tad, kad privātais tirgus ir nestabils. Mēs daudz runājām par jaunu finanšu instrumentu izveidu un arī par esošo instrumentu attīstību, un šeit mēs runājam par EIB aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības. Trīs punktus vēlos īpaši uzsvērt. Ceru, ka tie tiks apdrunāti šeit parlamentā, arī padomē, tātad uh, sadarbības ar PIB darbību un uh, arī Eiropas Savienības attīstības vādlīnijas. Otrkārt, arī uh, um, grīz palielināšana attiecībās klimata izmaiņu projektām un arī ir jāsniedz dalību valstu, jāpalielina dalību valstnītās garantijas. Ja raugāmies uz. Uh, valstīm, kuras saņem aizdevums, tās ir jaunatīstības valstis. Mums ir arī jāpalielina standārta attiecībā uz projektu izvērtēšanu, lai EIB varētu arī izvērtēt pirms vispār aizdevuma piešķiršanas vai investīciju rezultātu tiks aizsniegt Eiropas Savienības mērķi. Un EIB aktivitātēm ir jābūt arī caurskatāmām pašlaik ir ļoti gāra sarežģīta finanšu darījumu ķēde, ir ļoti grūti nodrošināt šo caurskatāmību. Mēs arī vēlētos arī EIB stiprināt savus noteikumus attiecībās finanšu paradīzēm. Garantijas aizdevumi ir nepieciešami ekonomikas attīstībai dažādās pasaules valstīs, tādēļ ļoti svarīgi, lai mēs to varētu atbalstīt un lai visi atbalsta arī mūsu mūziskos grozījumus, lai mēs varētu liel, lielāks resurs, kā tādām valstīm kā Eģiptei un Tunisijai. Tas ir pareizais solis un ceru, ka padomu to arī varēs atbalstīt. Paldies! Un tad liberāļi vēl dan divas minūtes. 30 aglun kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties referentam par uh, izcilu un profesionālu darbu, ko viņš ir ieguldījis ziņojumu tapšanā. Politiskās grupas sadarbojās ļoti veiksmīgi un īstenībā mēs varam būt lepni uz sasniegto rezultātu. Daži zālē pauda savas bažas par to, ka Eiropas investīciju bankas labais darbs varētu tikt apdraudēts. Man šīs bažas šķiet nepamatotas, jo mums ir jāpagarina EIB vidusposma mandāts, un tas arī ir jāizvērtē. Mēs vēlamies uzlabot Eiropas investīciju bankas darbību. Uzklausījām daudz labu priekšlikumu, daudz ierosinājumu, ir labi to visu analizēt, bet mums arī ir jāsāk sarunas par nākamajām EIB pilnvarām, kas sask, sakritīs ar nākamo finanšu plānu no 2014. gada. Līdz ar to jau jāsāk klausīt galvu par to, ko darīs EIB, kādai vajadzētu būt tās nākotnes perspektīvai, kādiem uzdevumiem ir jātiek piešķirtiem EIB un kādam ir jāstās arī nākotnes finansējumam. Vēl tikai divas detaļas. Nesommat öka. Vienu no tām jau pieminēja Fērna kungs, proti resursu paaugstināšana, lai EIB varētu ieguldīt vairāk finansējumu Ziemeļāfrikā. Protams, EIB ir jāpiešķir ārējās pilnvaras, lai tā labāk varētu īstenot tai piešķirtos mērķus, bet vēlējos atsaukties uh, uz uh, ko tādu, par ko iespējams, uh, kuru katru brīdi runās Aleksandrs Lamsdorfs proti naudas izmantošana Baltkrievijā. Mēs savā politiskajā grupā uzskatām, ka tas nav iespējams, jo ir jāievēro konkrēti nosacījumi, kas attiecas arī uz Eiropas investīciju banku. Som gör att jag tror att vi kommer att få ett mycket brett stöd för rapporten. Referents kopīgi ar ēnu referentiem sadarbojās patiešām tādā labā gaisotnē, un mēs esam atraduši tādu risinājumu, kas varēs baudīt vairākumu atbalstu. Es domāju, tas ir uh, tāds labs atspērienu punkts, lai varētu veiksmīgi turpināt sarunas ar padomu un komisiju, un es ceru, ka padomu ņems vērā mūsu pozīciju. Paldies! Tagad zaļo uh, grupas vārdā uz divar pus minūtēm uzstāsies Helga Tripela lūdzu. Paldies priekšsādētāji kungs, uh, kolēģis un kolēģi. Pirmām kārtām sir vēlējos sirsnīgi pateikties Kalfina kungam par viņa ambiciozo darbu. Es vēlējos jums atgādināt, ka Eiropas kopienu tiesa pieprasīja, lai Eiropas investīcija bankas ārējās pilnvaras tiek apspriestas koplēmuma procedūras ietveros. Līdz ar to parlamentam tiek piešķirts vairāk tiesību. Mēs mēs kā pašapzinīgi parlamentārieši to augstu vērtējam. Eiropas Savienība ir uzstādījusi virkni ambiciozu mērķu Lisabonas līgumā, proti dabas resursu saglabāšana, cīņa pret nabadzību, demokrātiju, tiesiskums un cilvēktiesības. Tieši tādēļ ir uh, saprotams, ka Eiropas eh, investīciju banka var būt instruments, kas palīdzēs īstenot šos mērķus, nevis darboties kontraproduktīvi, bet tieši īstenojot mērķus, pārvēršot tos realitātē. Protams, jārunā par infrastruktūras uzlabošanu, ūdens apgādi, sanitārajām ierīcēm, eh, jāpiešķir vairāk līdzekļu izglītībai un veselības aprūpei, jo mēs zinām, ka tās ir galvenās tās jomas, eh, kas ir nepieciešamas, lai nabadzīgās valsts varētu attīstīties. Un eh, pateicoties tam var arī cīnīties pret nabadzību. Šīs opcionālās pilnvaras eh, klimata pārmaiņu jomā mēs runājam par papildus divu miljārdu eiro mobilizēšanu. Ja mēs nopietni uztveram nospraustos mērķus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu radītajām sekām, mums ir jāpaukstina arī EIB finansējums. Ir ļoti labi, ka Kalfina kungs norādīja uz ekonomiskajām pārmaiņām un demokrātiskajām metamorfozēm Ziemeļāfrikā, un viņš teica, ka tas ir jāņem vērā EIB pilnvarās, tādēļ mums šie grozījumi šķiet patiešām pamatoti. Mēs vēlamies, lai Eiropas Investīcija banka darbotos caurskatāmi. Komisijai katru gadu ir jāsagatavo ziņojums, bet ar to vien mums nav gana. Mēs vēlamies panākt patiesu caurskatāmību un vēlamies, lai pirms lēmuma pieņemšanas notiktu konsultācijas ar NVO un citām izšķirīgām organizācijām. Mēs uzskatām, ka šāda caurskatāmība varētu nodrošināt EIB vairāk simpātiju. Un e, mēs e, esam gatavi uzņemties šos uzdevumus, un es cenu, ceru, ka padome uh, Uh, neatšķaidīs uh, mūsu augstās ambīcijas un uh, nemēģinās tās padarīt vājākas. Es ceru, ka process noslēgsies ātri un veiksmīgi, ņemot vērā pilsoņu intereses trešajās valstīs. Paldies! Paldies Tripels kundze un tagad EKR grupas vārdā Keja Svinbērna. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Garantējot aizdevums gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tā, mums ir jāsaprot, ka tam būs finansiāls sekas. Protams, tas varētu būt labs veids, kā paust mūsu vēstījumu ārpus ES robežām, bet mums ir jāparūpējas arī par labu līdzekļu administrāciju, ņemot vērā to, kādas sekas aizdevumi varētu radīt uz vietas šajās valstīs. Mums vajadzētu padomāt domāt, ka e, šie aizdevumi ietekmēs Eiropas Savienības budžetu un arī dalību valstu budžetus. Es domāju, ka e, finanšu krīze mums piedāvāja pietiekami labu mācību, proti bankas nevarēja uzņemties pilnu atbildību par šiem aizdevumiem. Ir jāsaprot, ko īsti Eiropas Savienība garantē un kādiem mērķiem šī nauda tiek piešķirta arī otrā okeāna pusē. Mums ir jādomā par labāku finanšu produktu pārvaldību un jāpieņem lēmumi, kas būtu pietiekami pametots. Šī ir nodokļu maksātāja nauda. Mums tā ir jāizmanto rūpīgi. Paldies! Paldies Svinbarns kundzei, tagad uh, goja NGL grupas vārdā. Portas kungs, divi ar pus minūtes. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šodien mēs vienlaiks diskutējam par tādu kā paplašinājumu, jeb precizējumu, kas tiek piešķirts EIB pilnvarām un garantijas sistēmai, kas ir nepieciešama, lai šī banka varētu īstenot savas pilnvaras. Es domāju, ka precizējot uh, mandātu, mēs rīkojamies pareizi, un es domāju, ka šādi mēs ļausim bankai labāk sasniegt savus mērķus, lai atbalstītu attīstību un sadarbību. Kamēr Eiropas Investīcija banka būs atkarīga no uh, kredītu reitinga aģentūrām, šī problēma tomēr joprojām būs spēkā. Proti problēma attiecībā uz garantijām. Mēs lieliski apzināmies, ka ir jārīkojas piesardzīgi, bet to nav viegli paveikt, investējot veselības aizsardzībā, cīn, cīņā pret nabadzību un pārējos mērķos, pārējos tūkstošgadus mērķos, kurus vēlamies sasniegt. Mums būtu jāpasaka, ka drīzāk ir jāved sarunas ar reitinga aģentūrām, un mums būtu jāspriež arī par citiem aspektiem. Kā tas nākas, ka mēs esam tik piesardzīgi attiecībā uz garantijām, kuras ir jāsniedz, lai varētu izvērst cīņu pret nabadzību, bet vienlaikus mēs piemirstam, ka Eiropas Savienība ir aizmirsus par privāto banku pārvaldību un uzraudzību. Visu šo banku, kas pēdējo gadu laikā ir nodevušās pat kriminālām aktivitātēm, un tas viss uz nodokļu maksātāju rēķina. Es vēlētos uzsvērt vēl vienu problēmu. Es piekrītu tiem, kas pauž savas bažas. Bažas, piemēram, par to, ka no vienas puses ir Eiropas Savienība, kas ir uzsākusi īstenot starptautisku politiku, bet zināmā mērā divkosīgu politiku. Tas ir pats par sevi saprotams, ka ir nepieciešams atbalstīt, lai Eiropas investīcija banka finansētu projektus, bet kāpēc vienā gadījumā tiek sniegts atbalsts Lībijai un netiek sniegts atbalsts Baltkrievijai, piemēram? Vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar ārējās rīcības dienestu. Un runājot arī par militārajām operācijām, Uzdosim sev jautājumu, kāpēc Eiropas Investīcija banka var pavisam vienkārši novirzīties no mērķiem, kas šai bankai ir uzlikti. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūti uh, Andresens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Investi Eiropas Investīcija banka izmanto Eiropas nāciju publiskos līdzekļus, lai garantētu aizdevumus. Uh, vai nu eh, finanšu aizdevējiem, vai arī fin šī finansējuma saņēmējiem trešajās valstīs. Ja mēs salīdzinām to ar starptautiskajām institūcijām, kas īsteno līdzīgas aktivitātes, Eiropas investīcija bankas reputācija nav saistīta ar atklātību, un šī te uh, banka joprojām nesniedz pienācīgus ziņojumus, jo īpaši, kas attiecas uz Eiropas investīciju bankas aizdevumiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs nemaz nezinām, kur šie līdzekļi nonāk, un uh, šis ziņojums aicina uh, uz atklātību attiecībā uz šīm te starp bankām, kas saņem aizdevumus. Eiropas investīciju uh, banka sniedz aizdevums ar līdzekļiem, kuri tiek saņemti no Eiropas nodokļu maksātājiem. Es aicinu jūs maksāt pret šo projektu, kas, es aicinu jūs balsot pret šo projektu, kas izšķēdē nodokļu maksātāju naudu. Paldies, tagad vārds Hartam kungam uz vienu minūti. Voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kungs. EIB uh, atbalsta Eiropas Savienības ārpolitiku un uh, sociālistu kolēģis Kalfins raksta, ka mēs rūpējamies par attīstības politiku, bet īstenībā Eiropas Savienība. Uh, uh vēlas atbalstīt EIB, un EIB īstenībā uh, Uh, garantē uh, aizdevumu summas un jāņem vērā, ka ir ļoti jaukas valstis, kas saņem šo palīdzību - Gāza, Lībija, Kuba, Turkmenistāna, Venecuēla un Maldīvas salas. Tās visas ir valstis, kas varbūt nav tādas uh, demokrātijas pionieres. Un ja mēs runājam par EIB finanšu platformu, komisija to vēlas paplašināt. Un tālāk runājot par investīcijām klimata pārmaiņu seku novēršanai, Vai Kūbā, Gazā jūs vēlaties veikt investīcijas, ko tas viss nozīmē, un mēs ar visām četrām cīnīsimies pret šo nelabo priekšlikumu un balsosim pret to. Paldies Hartonga kungam. Hartonga kungs, Bērmana kungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemsiet? Jā, lūdzu, Bērmana kungs. Priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka ir, ja jūs nesaprotat atšķirību starp subsīdijām un aizdevumiem Un Andrejāsenes kundzei vēlreiz ir jāpārlasa šis ziņojums, un Harton kungs šķiet nesaprot, ka Eiropa nav tāda saliņa kaut kur klusajā okeānā. Mums ir jārunā gan par subsīdijām un aizdevumiem citās valstīs. Harton kungs, jums vajadzētu to saprast. Es esmu uh, ieinteresēts uzklausīt jūsu atbildi. Lūdzu, Harton kungs, jums vārds atbildēji. Priekšsēdētāji kungs, Bērmana kungs, jums noteikti vajadzētu zināt, ka politikā ir jāizdara arī politiskas izvēles, un mēs varētu daudz prātīgākā veidā izinvestēt savu nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Gracias, senor Hartong. Entramos en el turno de orador. Paldies, Hartong kungam. Tagad uzstāsies runātājs savā vadā un vispirms vārds Matērs kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt referentu par lieliski paveikto darbu, strādājot pie Eiropas Investīcija bankas pilnvarām. Runa ir par Eiropas, par Eiropas Savieniības eh, finanšu eh, politikas īstenošanu, sniedzot palīdzību vidusjūras piekrastes valstīm. Mums ir nepieciešams izstrādāt demokrātisku un ilgspējīgu sistēmu, un to nav pa viegli paveikt. Eiropas Investīcija banka sniedz atbalstu jau ilgstoši, un tagad mums būtu jānostiprina, jānostiprina šis atbalsts, lai tā varētu attiecīgi atbalstīt infrastruktūru, attīstību un citus svarīgus projektus. Ir paredzēts paplašināt bankas pilnvars ar diviem miljardiem papildu līdzekļu. Tas ļaus īstenot projektus, kas ir riskanti projekti, gan līdzekļu trūkuma dēļ, ga, kas arī ir strateģiski svarīgi projekti vidusjūras eh, piekrastes reģionam. Tas ir ļoti nozīmīgi arī valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Priekšsēdētājs pārtauc runātāju, Jūs runājat nedaudz par ātru, jūs teikto ir ļoti grūti iztūkot, vai jūs varētu lūdzu runāt nedaudz lēnāk. Tādā gadījumā būs iespējams labāk iztūkot jūs teikto. Jā, runātāji turpinies, mēģināšu runāt lēnāk. Tātad, lai sasniegtu šos mērķus, ir nepieciešams koordinēt Eiropas Investīcija bankas rīcības starp komisiju un ārējās rīcības dienestu. Es domāju, ka tādējādi mums izdosies nonākt pie kopīgas pārvaldības, kurā būs iesaistīti visi trīs šie spēlētāji no Eiropas Savienības. Tāpēc es aicinu, lai Eiropas Savienība uzstātu uz šo platformu, kas ļaut mums paraudzīties uz to, kā mēs labāk varam tikt galā ar Eiropas Savienības ārējiem izaicinājumiem. Šīs platformas sagatavošana, protams, paredz konsultācijas ar Eiropas parlamentu. Es atvainojos, ka runāju pārāk ātri, saka Materas kundze. Paldies, Materas kundze. Tagad vārds Hercogs kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, Eiropas Investīcija banka. Ir ļoti nozīmīgs jautājums un kopā ar referentu mēs visi esam strādājuši pie Eiropas Investīcija bankas pilnvaru paplašināšana. Eiropas Investīcija banka ir spēcīgs spēlētājs, sniedzot atbalstu ārpus Eiropas Savienības. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nevienai Eiropas institūcijai nav uh, uzdevums pāraudzīt Eiropas Investīcija bankas darbību, bet tas ir šķēršlis turpmākai bankas izaugsmai. Ārējo aizdevumu sniegšanai būtu jāpiešķir vairāk uzmanības nekā aizdu, aizdevumiem Eiropas Savienības iekšienē. Kluši vienkārši tāpēc, ka mēs nevaram tik lielā mērā kontrolēt notiekušo ārpus Eiropas Savienības kā tās iekšienē. Tāpēc nepieciešām lielāka koordinācija un uzmanība arī jau projektu īstenošanai. Taču arī jau projekti ir strateģiski ļoti nozīmīgi, jo īpaši politiski nestabilos reģionos. Kā Rūpniecības komitejas locekli vēlos norādīt uz to, cik nozīmīgi ir projektu enerģētikas jomā. Vairāk nekā 50% aizdevumu, kas tiek sniegti šajā jomā, tiek piešķirti austrumu partnerības valstīm. Un tas, protams, ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienībai, jo gāzes imports no uh, centrāla un austrum Eiropas aizsāks austrum kaimiņu valstīs, tāpēc Eiropas investīcija bankā ir jāpievērš lielāku uzmanību šo projektu finansēšanai, lai nodrošinātu lielāku enerģētikas piegāžu drošumu. Es piekrītu referentam un lielā mērā varu piekrist viņam. Mums ir jāpanāk ciešāka Eiropas Investīcija bankas sadarbība ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Pasaules banku, jo sinerģija var tikai panākt lielāku pievienoto vērtību. Paldies, tagad vārds Lamsdorp kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, Lisabons līgums eh, ir eh, piešķīris jaunas pilnvaras ārpolitikas jomā un attīstības politikas jomā. Mums ir jārunā par saskaņotu darbību, mums ir jāsaskaņo visi savi instrumenti un mūsu rīcībā esošās svīras. Un, protams, Lisabons līgumā ir paredzēta arī spēcīgāka parlamentārā kontrola, vairāk caurskatāmības, kopīgi lēmumu pieņemot konkrētas politikas vadlīnijas. Es domāju, runājot par ārpolitiku, tas kas ir no svara. Mums ir eh, jāsadarbojas arī ar eh, atbildīgiem komitejām, galvenokārt deve komiteju un ārlietu komiteju. Uh, Eh, pateicoties šai caurskatāmībai, parlaments vēlējās svītrot Baltkrieviju no to valstu saraksta, kurām EIB sniegs atbalstu bez iepriekšējām debatēm Eiropas parlamentā, tad, kad viņi ievēros cilvēktiesības, ievēros īpašumtiesības, preses brīvību, atļaus darboties arotbiedrībām, eh, ļaus attīstīties brīvai opozīcijai, tad viņi varēs saņemt EIB investīcijas, bet no sākuma mums par šiem šiem jautājumiem ir jādiskutē pirms piešķiram viņiem finansējumu. Esmu ļoti priecīgs par to, ka Eiropas parlaments ir atbilstījis šādu pieeju un ceru, ka padomu būs ar mums viensprāts. Vakardien mēs runājām par Ēģipti un runājām par tiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Katrīna Aštone teica, ka mums ir uh, jāpaukstina šie finansējuma griesti. Mums ir jādomā par to, kā labāk sadarboties ar Ziemeļāfrikas valstīm, arī ar Tunisiju. Un tas ir labs paraugs tam, redzam, kā Eiropas parlaments var reaģēt šādās ārkārtas situācijās. Es ceru, ka padomi būs tikpat naska un darbosies saskaņā ar jaunajiem apstākļiem. Ja mēs runājam par šiem instrumentiem, kas ir balstīti uz tirgus eh, ekonomiku, es ceru, ka EIB varēs eh, sniegt savu ieguldījumu uh, Uh, uzkurbulējot ekonomisko attīstību Ziemeļāfrikā, jo mēs nevēlamies, lai pie mums ierastos jauni ekonomiskie bēgļi, jo mums uh, patiešām ir uh, jāpieņem prātīgi lēmumi, nevis primitīvi lēmumi. Paldies! Un tagad uz pusotru minūti Heidi Hautala lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas investīcija bankai ir apsveicam mērķi, jo īpaši attiecībā uz nabadzības izskaušanu. Un mums jācenšas panākt visu iespējamo, lai tas būtu saskaņā ar Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestu mērķiem. Tas ir ļoti labi, bet tas būtu jārealiz, jārealizē arī praksē. Un tas nozīmē, ka Eiropas Investīcija bankas darbībām ir jābūt atklātām. Tāpēc arī iesniegti divi grozījuma priekšlikumi, sestais un septītais. Uh, kuru mēķis ir panākt to, lai dokumenti būtu publiskoti. Tas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies, lai pilsoniskā sabiedrība varētu saņemt uzticam informāciju. Neaizmirsīsim arī, ka ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mums ir jauna noteikuma, kas attiecas uz dokumentu publiskošanu. Paldies! Paldies Hautals kundzei! Uz vienu minūtu vārds Šanets kungam. Mikrofo, mik, mikrofon. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Uh, thank you. <laughs> Paldies. Uh, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, dāmas un kungi, Eiropas investīcija banka ir Eiropas Savienības institūcija, jo īstenībā tajā tiek ieguldīta nodokļu maksātāja nauda. Tieši tādēļ Eiropas Savienības, Eiropas Investīcija bankai ir jābūt pilnībā caurskatāmai. Tai ir jābūt tādai bankai, kas jebkurā brīdī var detalizēt izklāstīt visas savas veiktās operācijas. Tādēļ vēlējos pateikt, ka es kā pārstāvs no valsts, kam ir robeža ar Baltkrieviju, atbalstu jebkādas finansiālās palīdzības sniegšanu Lukašenko, atbalstu jebkādas eh, palīdzības sniegšanas iesaldēšanu Lukašenko režīmam. Mums vajadzētu uh, pierādīt, ka tās cilvēktiesības, kas tiek ievērotas vai netiek ievērotas Āfrikā vai Āzijā, mums ir tikpat svarīgas kā tās cilvēktiesības, eh, kuru um, ievērošana bieži vien pieklibo arī citās valstīs, piemēram, Eiropas kontinentā. Paldies Černēcka kungam un tagad Morgantī kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Kalfina kunga ziņojums uh, stāsta par Eiropas investīciju bankas ārējām investīcijām un tām piešķiramajām garantijām. Tad, ja Eiropas investīcija banka veic operācijas tādās valstīs, kas piedzīvo milzīgas uh, transformācijas, uh, kur krīt diktatori, kur tauta iziet ielās, tad arī ir jāparedz iespēja palīdzēt šīm valstīm. Tur trūkst iekšējās demokrātijas. Šķiet, uh, šeit ir kaut kas tāds paradoxāls. Varbūt Eiropas Investīcija Banka varētu uh, vairāk līdzekļu ieguldīt Eiropā, piešķirot aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. To prasīja eh, komisārs Tajānī šajā pašā zālē. Un, ja Turcija ir uh, viens no pirmsiestājas kandidātiem, mēs nekad nevaram vienoties par eh, šādu līdzekļu piešķiršanu Turcijai, un es tam nevaru piekrist, saka runātājs. Paldies, tagad Stojanov kungs uz vienu minūtu. Благодаря, господин председателю. От пръв... Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs, mēs jau redzam, ka šis ziņojums ir ļoti plaši izdiskutēts. Mēs redzam, ka tā mērķis ir uh, izšķiest uh, Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu, tā skaitā arī Turcijā, kad Kalfikungs bija Eh, ministrs, un jūs vēlties respektēt Bulgāru eh, pilsoņu tiesības. Es varu atbalstīt eh, to, ko teica Lārds Dārtmuts. Европейските граждани и трябва да изпълнят Viņš ir vēl lielāks atcēlis nekā Kalfinkungs. Mūs ir ievēlojuši mūsu līdzpilsoņi, lai mēs atrasinātu viņu problēmas. Un tad, kad mēs atrasināsim mūsu nodokļu maksātāju naudu, mm, tad, kad mēs būsim atrasinājuši mūsu līdzpilsoņu problēmas, tad arī varēsim dalīt naudu arī citiem. Un tagad pusotra minūte. Jā, izskatās, ka te zilā kārtē. Uh, Kalvina kungs, jūs vēlaties izteikties? Nē, jūs varēsiet pēc tam atbildēt. Kā referenta kungs, tādēļ varbūt tagad neizsakieties tagad. Te esam nedaudz iekavējams. Tavrakakis kungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdē, tagad tie kolēģi var apsveikt Kalfinu kungu par veikto eh, darbu. Nav žā par to, kolēģi, ka esošā krīze norādīja vēl jo vairāk, cik nepieciešama ir Eiropas investīcijas banka un cik svarīga tās loma. Bet varbūt tās loma ir mazāk zinām arī eh, ārpusē. Es Dažādi šie priekšlikumi varētu palielināt caurskatāmību un arī paredzēt elastības klauzulu, arī reģionālo fondu iz, pārdalē. Arī palielināt uh, ieguvē valstu skaitu, palielināt arī finansējuma griestus. Uh, Šīs visi ļoti labi priekšlikumi. Es, kolēģi, varu atbalstīt šos priekšlikumus, jo tie arī pierāda IB darba efektivitāti un arī visas Eiropas Savienības pozitīvo tēlu. Paldies! Lies paldies! Mulderkungs minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mums ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Investīcija bankas loma, tā kļūst aizvien nozīmīgāka. Mums ir jārunā par to, eh, eh, ka nedrīkst eh, apdraudēt Eiropas Investīcija bankas pilnvaras, ņemot vērā tai jaunos piešķirtos uzdevumus. Klausoties diskusijās, kas norisinās par jauno finanšu plānu, mēs uh, esam dzirdējuši, ka tas finansējums, ko dalībvalsts varēs ieguldīt ES budžetā, nevar paaugstināties. Tādēļ Eiropas investīcija bankai ir uh, jātiek uh, spēcinātai un mums ir jāsaprot, kā tā varētu savus uzdevumus veikt uh, eh, pašapzinīgāk un pragmatiskāk. Un kas vēl? Mums ir uh, jādomā par tām garantijām, ko esam piešķīruši EIB. Tieši tādēļ mums uh, vajadzētu parūpēties par to, lai EIB mm, piedāvātu mums ziņojumu uh, ar tādu. Uh, daudz veiksmīgāko, visveiksmīgāko garantiju uzskaitījumu, un tad mēs varēsim labāk sagatavot nākamo finanšu plānu šajos krīzes apstākļos. Paldies! Gracias, gracias, senor Mulder. Paldies Mulder kungam. Jūs noteikti pamanījāt, ka mums radās zināmas problēmas ar chronometru, bet nu tā gadās. Tagad vārds Porēdz kungam. Priekšsēdētāji, mēs esam liela optimisti Ja mēs domājam, ka ārējās rīcības politika pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies un ka uh, visi šie instrumenti, kas ir vērsti uz partnerības atbalstīšanu un uz paplašanāšanos, ir darbojušies veiksmīgi. Eiropas investīcija banka ir jāsniedz vairāk informācijas un jārīkojas atklātāk attiecībā uz lieliem strateģiskiem projektiem, tā skaitā Nabuko projektu. Uh, Austrumu partnerība nozīmē, ka ir jāievēro arī demokrātija un cilvēktiesības, tā skaitā arī tādās valstīs kā Baltkrievijā. Ja um, cilvēktiesības ir ļoti nozīmīgas, un tas ir arī valdības pienākums ievērot cilvēktiesības. Tāpēc nevajadzētu atbalstīt ar šādiem projektiem valsts, kuras neievēro cilvēktiesības. Paldies! Paldies, līdz ar to esam noslēguši eh, runātāju sarakstu un tagad brīvā mikrofona procedūra. Seši cilvēki ir pieteikušies un iesākumā vārds Kēlīkungam. Man nav nekāda iebilduma pret to, ka Eiropas Savienība investē projektos ārpus Eiropas Savienības, jo īpaši palīdzot cīnīties pret klimata pārmaiņām, bet kā īrijas pārstāvis, es varu teikt, ka man šķiet dīvaini, ka mēs šorīt runājam par to, kā Eiropas Savienība varētu garantēt zaudējums projektos, kas tiek finansēti ārpus Eiropas Savienības, ja vienlaikus Eiropas Savienība cenšas uh, gūt peļņu no aizdevuma īrijai saskaņā ar šo te uh, bailout sistēmu. Ieguvums ir 3% apmērā, peļņai 3% apmērā. Es domāju, ka tas nav godīgi. Es nezinu, vai tas ir um, likumīgi un ir ļoti grūti kā, saprast, kā tas var būt, ka mums tiek pieprasīti 3% par aizdevumu, kur pretī valstīm, kurām tiek aizdots ārpus Eiropas Savienības, tie ir tikai 2%. Bet es domāju, ka mums būtu jāved sarunas, lai vienotos par jauniem noteikumiem. Runātājs tiek pārtraukts. Tagad vārds Paškas kungam, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Eiropas investīcija bankas pilnvaru pagarināšana apstiprina to, ka pašreizējā eh, sadarbības starp ES un EIB ir nesusi cerētos augļus. Eh, jauno pilnvaru pagarināšana arī eh, garantē aizdevuma piešķiršanu. Uh, Mums ir jāsaprot, ka Eiropas investīcija banka finansē daudzas aktivitātes ārvalstīs, līdz ar to ir jāievēro ļoti strikta budžeta disciplīna lai finanšu līdzekļi varētu palīdzēt sasniegt politiskos mērķus un lai tie arī uh, vainagotos ar konkrētiem rezultātiem. Ir jāizveido ļoti labs un caurskatāms pārskats mehānisms. Caurskatāmība runājot par līdzekļu izlietojumu, atkal runātājs tiek pārtraukts. Jums vairāk nav laika. Džiļa Jevskas kundze lūdzu. E, dziękuję, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, Eiropas Investīcija bankas darbība ārpus Eiropas Savienības būtu jāīsteno saskaņā ar vērtībām, kuras ir pieņemamas Eiropas Savienības iekšēnē un arī saskaņā ar noteikumiem, kas ir paredzēti kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Šobrīd Eiropas Savienībai nevajadzētu pieļaut to, ka šie līdzekļi tiek piešķirti Baltkrievijai. Ja Baltkrievija vēlas izmantot aizdevumus no Eiropas investīcija bankas, tai ir jāievēro likuma, vara un cilvēktiesības. Eiropas Savienības nostājai šajā jomā būtu jābūt stingrai, tai būtu jāievieš gan politiskas, gan finansiālas sankcijas attiecībā pret šo valsti. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Odīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas investīcijas banka ir uh, starpvaldība instruments un arī dalība valstis garantē Eiropas Savienībā un Eiropas Savienība garantē ārpus ES. Ir nepieciešams, lai um, banka saglabātu šo trīskāršo A rādītāju. Un arī Eiropas Savienībā ir jābūt uh, arī kādu dienu atcerētiem partneriem šai bankā, lai mēs arī varētu apkopot arī savus spēkus 29 miljārdi finansējums un arī papildus finansējums EIB projektiem, ko tā piedāvā, un arī garantijas starp stabilitātes fondu un pievērš uzmanību tam, ka starp stabilitātes fondu 60 miljārdi eiro, 30 miljārdi. Te runa ir par viena gada Eiropas Savienības garantiju budžetu. Paldies! Paldies Odīkungam, Kasovski kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribu apsveikt ziņotāju par lielisku paziņojumu. Ziņojumu. Tas ļoti labi arī atspoguļo parlamentu nostāju. Arī garātīju mandātu pagarināšanai IB ir ļoti svarīgi. Es ceru, ka arī padomē sarunas noslēgsies ar panākumiem. Es varu atbalstīt iniciatīvu par Eiropas un Vidusjūras Savienību, ņemot vērā to, kas uh, notiek šajā reģionā un Lībijā. Mums vajadzētu, manuprāt, atbalstīt demokrātiju šajās valstīs. Tad es arī domāju, ka lēmums nepiešķirt garantijas aizdevums Baltkrievijai, ir ļoti labs. Arī pēdējās prezidenta vēlēšanas norādīja, ka cilvēku tiesības un demokrātijas pār nepastāv šajā valstī. Último, señora... Eh, un tagad vārds Greslas kundzei. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi un kolēģis, tagad uh, mums ir jārunā par EIB līdzekļu investīcijām ārpolitikā. Es uh, pieteicos runāt tādēļ, ka es vēlējos jūs nedaudz brīdināt. Uh, tagad ES garantijas uh, uh, ir atbilstīgs apmēram 20 miljardiem eiro. Ja šīs garantijas vājinātos, tad mēs patiešām būtu ķezā. Mums ļoti rūpīgi vajadzētu izpildīt šīs garantijas nākotnē. Uh, Un, piemēram, trešajās valstīs tur nav pat 500 eh, darbinieku, kas strādā TIB labā, un, piemēram, komisijas labā ārpa, ārpasaulē strādā 3700 darbinieku. Es domāju, ka komisija tā tad labāk varētu kontrolēt šo līdzekļu izmantojumu. Es īsti nesaprotu, kādēļ. Uh, tas tā ir noticis, un mums vajadzētu situāciju rūpīgi izpētīt, un, vai, un jāņem vērā, ka uh, Eh, tiek privatizēti ieņēmumi, tiek privatizēta pēļņa, bet eh, mums ir jābūt atbildīgiem arī savu nodokļu maksātāju priekšā. Eh, Gresls kundze tiek pārtraukta, bet viņa mēģina turpināt izteikties. Paldies, tagad došu vārdu Kallasa kungam Eiropas komisijas vārdā, lai viņš varētu atbildēt uz deputātu izteikumiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Daži īsi komentāri. Pirmām kārtām vēlējos uzsvērt to, cik būtiski ir uh, rīkoties saskaņā ar mūsu kalendāru. Trialogs starp trim institūcijām uh, sāksies uh, tad, kad ziņojums šodien tiks pieņemts. Un, protams, mēs ceram, ka galējais lēmums saules gaismu ieraudzīs jau pirms vasaras un varēs stāties spēkā 2011. gada oktobrī, jo savādāk Eiropas investīciju ārējās, Eiropas investīciju banku uh, pilnvaras varētu tikt pārtrauktas uz nenoteiktu laiku. Es vēlos uzsvērt, ka EIB ir aktīvi darbojusies ļoti daudzās valstīs. Jā, e, Ēģipte tagad ir viena no lielākajām valstīm, kur EIB darbojas, un te mēs varam runāt par 4,3 miljardiem eiro. E, tā, tie ir tikuši ieguldīti galvenokārt privātajā sektorā. Tāpat vēlējos precizēt uh, dažus momentus. Banka un budžets ir divas uh, dažādas lietas, jo banka darbojas ar akcionāru līdzekļiem, un šeit, šajā gadījumā, uh, tas ir dalību valstu kapitāls. Bankai ir jābūt atbildīgai, un tā ir atbildīga par uh, to, lai ieguldītā nauda tiktu atmaksāta atpakaļ. Eh, banku darbība tiek eh, eh, vērtēta ar reitingiem, un jau kolēģi minēja, ka nekas nepavainās bankai piešķirto 3A reitingu. Vajadzētu garantēt, ka šis 3A reitings, kas simbolizē visu ES finansējumu stabilitāti, tiek saglabāts. Runājot par e EIB kontroli arī dalībvalsts un komisija ir eh, pārstāvētas tās valdē, un mēs visi varam eh, pārbaudīt tās darbību, un eh, tiek arī katru gadu sagatavots pārskats par EIB aktivitātēm. Ir dažādi mehānismi, kas tiek izmantoti, lai varētu tās darbību pēc iespējas labāk kontrolēt. Man arī ir jāsaka, ka ES var garantēt var sniegt garantijas, bet kopš EIB eh, e dibināšanas 1960. gadā ES eh, e garantijas nekad netika apdraudētas. Jāņem vērā, ka pateicoties EIB garantijām. Mēs esam finansējuši patiešām ambiciozus ārpolitikas projektus. Es uzmanīgi uzklausīju deputātu izteikumus, tie ir ļoti vērtīgi un noteikti tiks ņemti vērā. Paldies, paldies komisāra kungam un tagad došu noslēgumā vārdu Kalfina kungam, referentam. Thank you very much. Uh, Liels paldies priekšsēdētāji. Trīs lietas. Vispirms Eiropas Investīcija banka ir Eiropas institūcija. Tā ir daļa no Lisabonas līguma. Un tai būtu jābūt vienai no tām iestādēm, kas palīdz eh, sasniegt Eiropas Savienības mērķus vai nu tās iekšienē, vai, nu tās, vai no ārpus tās. Uh, Daži teica, ka nevajadzētu iesaistīt banku projektu īstenošanā ārpus Eiropas Savienības. Es vēlētos pievērst uzmanību tam, ka Eiropas Savienībai ir ārējā politika un Eiropas Investīcija banka varētu palīdzēt sasniegt mērķu šajā jomā. Otrakārt, Eiropas Investīcija banka ir finanšu institūcija ar ļoti labu uh, reitingu. Visi grozējumi, kurus mēs uh, ieviesām, bija ar mēķi, lai nodrošinātu šīs bankas stabilitāti tirgu. Vienlaikus tas nav pretrunā ar iespējamu ziņojumu sagatavošanu un darbības izvērtēšanu, tāpat arī uh, ietekmi uz klimatu tiem projektiem, kas tiek īstenoti. Es domāju, ka tas viss palielina atklātību par bankas darbību. Un tas, ko komisārs teica, um, man ļoti patikās. Komisār kungs, jums taisnība, Es tik tiešām ceru, ka tiks runāts par jūtīgiem jautājumiem padomē un par kuriem līdz šim vēl nav uh, pieņemts lēmums. Tā skaitā, piemēram, par to, kā panākt, uh, lai Eiropas palīdzība attīstībai būtu efektīvāka, jo Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem donāriem šajā jomā ar ļoti nelielu pārskatāmību. Es negrasos pievērsties šim jautājumam, tāpēc, ka tas ir jūtīgs šobrīd, bet es domāju, mums ir jāstrādā kopā ar padomu, lai izstrādātu labāku priekšlikumu un uzlabotu labāku efektivitāti visiem tiem līdzekļiem, kas tiek izmantot no Eiropas Savienības. Liels paldies, un es ceru uz plašu atbalstu Eiropas parlamenta balsošanā, lai mēs varētu uzsākt sarunas ar padomu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu darba kārtībā. Balsojums notiks pulksten 12.